kungi. No vidusjūras reģiona šodien atkal mūs sasniedz eh, ļoti satraucošas ziņas. Pēc eh, bēgļu uh, kuģa apgāšanās pie Lībijas piekrastes svētdien aizvien vēl vairāk nekā 400 bēgļi nav atrasti. To vidū daudz jaunu vīriešu un uh, daudz nepilngadīgo pastāv bažas, ka viņu lielākā daļa ir noslīkuši. Tā būtu briesmīgākā bēgļu katastrofa kopš 2013. gada oktobra. Šajos uh, grūtajos brīžos mūsu domas kavējas pie upuru ģimenēm. Un šeit es gribētu īpaši uh, glābšanas dienestiem, kas strādā ārkārtīgi grūtos apstākļos, izteikt pateicību, pateicību par viņu uh, darbību. Dāmas un kungi, šī traģēdija uh, mums parāda, uh, cik sarežģīta ir situācija un cik sarežģīta situācija Sīrijā, Lībijā un uh, citās. Uh, vidas jūras piekrastes valstīs, no kurām bēgļi dodas prom. Šiem bēgļiem mums ir steidzam nepieciešama politiska risinājuma. Dāmas un kungi, tikai pagājušajā nedēļā Itālijas glābšanas dienesti glāba vairāk nekā 6000 cilvēku Eiropas dienvidu, robe, dienvidu jūras robeža ir visnāvējošākā robeža pasaulē. Pagājušajā nedēļā respektīvi pagājuši gada vidusjūrā, eh, ceļojot pāri vidusjūrai vai dodoties pāri vidusjūrai, ārkārtīgi daudz ir gājuši bojā. Mēs tūlīt noturēsim eh, klusumu brīdi. Uh, pieminot upurus. Taču, dāmas un kungi, es nevaru uh, nolasīt šo tekstu, neatgādināt to, ka uh, šajā vietā, 7. oktobrī 2013. gadā, šajā pašā vietā, es aicināju ieturēt uh, klusumu brīdi, pieminot Lampedūzas upuru uh, piemiņu. 15. septembrī 2014. Uh, gadā es uh, lūdzu. Uh, Um, klusuma brīdi uh, pieminot 200 noslīkušus migrantus un 12. februārī 2015. gadā 300 noslīkušu migrantu uh, mēs pieminējām ar klusuma brīdi un es šeit atkal esmu un uh, daru to pašu. Es gribu teikt, ka, manuprāt, tas nav cienīgi. Līdzjūtība ar upuriem tā ir dziļa līdzjūtība. Taču mēs nevaram uh, turpināt uh, darīt tā, ka mēs uh, pieminam uh, ar klusumu brīdi simtiem um, upurs, bet problēmā nekas nemainās. Tādēļ es aicinu aicina ne tikai mūs un citas Eiropas Savienības institūcijas, bet aicina arī Eiropas Savienības dalību valstis, kuru atbildībā ir migrācijas politika rīkoties, lai mums būtu labākas bēgļu aizsardzības iespējas un lai novest pie tā, lai šīs bēgļu gaitu iemeslu iemesli labāk tika apkarotas valstis, kas nefunkcionē, ir iemesli, kādēļ cilvēki dodas prom. Mums jādara viss, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši sarežģītā situācijā, bet mūsu pienākums, dārgie kolēģi un kolēģis, ir darīt arī visu to, kas ir mūsu spēkos, lai šo bēgļu gaitu iemeslus apkarotu. Un šajos uh, šajās bēdīgajās ziņās jārunā arī par šausmīgu uzbrukumu 2. aprīlī, eh, ko Al-Shabaab eh, institūcija eh, īstenoja Kenijas ziemeļos simt. 100 48 nevainīgi cilvēki, studenti, studentas un citi gāja bojā tur universitātē. Tā nav pirmā reize, kad šī terora grupa brutāli vēršas pret nevainīgiem cilvēkiem un šādi pauž viņu nicinājumu pret cilvēku cilvēku dzīvību. Un tas, kas mani visvairāk satrac, sa, satrauc, ir, ka kristieši tiek sistemātiski vajāti un arī š Šajā brīdī mēs domājam par cilvēkiem, par upuriem, par viņu ģimenēm, par ievainotajiem un daļēji tiem, kas ir smagi sakropļoti, viņiem mēs novēlam ātru izvesaļošanos. Arī šeit mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu. Cīņa pret uh, terorismu, kas uh, nonievā cilvēku dzīvību, ir cīņa ne tikai pret kriminālu organizāciju, tā ir cīņa aizstāvot mūsu uh, pamatvērtības. Ja mēs attieksimies no šīs cīņas, dāmas un kungi, tad mēs atsakamies no mūsu sabiedrības civilizācijas pamatiem. Tādēļ, dāmas un kungu, lūdzu piecelties godinot un pieminot visus upurus. Vielen Dank. Paldies. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden. Dāmas un kungi, man lūdza un pēc piemiņas minūtes norādīšu uz to, ka Sīrijā Jarmuk bēgļu nometnē Damaskā jau divus gadus vairāk nekā 18 tūkstoši civilu personas uzturs 3500 bērnu ir ielēnkumā un tur atrodas humānā situācija ir katastrofāla. Lielākā daļa cilvēku ir atgriezti no ārpasaules, cilvēkiem tur pietrūkst pilnīgi viss ūdens, pārtika, medicīniskā aprūpe. Arī šeit mēs redzam, ka bērni un sievietes, ka pret viņiem vēršas Islāma valsts un citi spēki un tiek izmantoti kā cilvēku vairoks un tiek ļaunprātīgi izmantot šajā konfliktā. Uh, Es zinu, ka būtiska problēmas risinājuma uzreiz nav, bet es aicinu visus un es ceru, ka arī jūsu vārdā var uzsākt visus iesaistītos um, arī militāru personas, lai saudzētu bērns un sievietes, lai um, dot viņiem iespēju droši pamest uh, konflikta reģionus uh, un uh, ļaut ANO pārstāvjiem ierasties šajā nometnē, lai mm, sniegtu palīdzību, pamatpalīdzību. ANO uh, palīdzības dienesti uh, Palestīnā tuvajos austrumos ir tie, kas visvairāk ar uh, šiem jautājumiem nodarbojas, un uh, viņus uh, masīvi finansē un palīdz uh, Eiropas Savienības institūcijas, un es uh, domāju, ka jūs piekritīsiet man. Uh, Tā apstākļi, ka uh, ir nepieciešama plaša palīdzība un um, ir jādarbojas uh, plaši. Es nevēlos uh, nākamajā sēdē sākt sēdi ar klusumu brīdi par tūkstošiem bojā gājušo šajā nometnē Jarmukā. manām. Tādēļ mans lūgums, ko vēršu jums visiem un it īpaši tiem kolēģiem un kolēģiem, kam ir tieša ietekmes iespēja starptautiskās organizācijās palīdziet arī līdzi. Un paldies par jūsu izpratni.